Otvieram posiedzenie. Sākam sanāksmi. Es gribētu jūs atgādināt, ka saskaņā ar eh, Eiropas parlamenta reglamentu, eh, kuru vada bijušais parlamenta priekšsēdētājs, nenotiek debates. Tās nedrīkst notikt eh, par tēmām, kuras neatiecas uz priekšādātāja vēlēšanām. Tas nozīmē, ka es nepieņemšu nekādas piezīmes eh, ne par kādām citām tēmām jo šobrīd mūsu darba kārtībā ir tikai un vienīgi priekšsēdētāja vēlēšanas saskaņā ar reglamentu. Ramīnu, dzišai pret poudņiem. Saskaņā ar reglamenta noteikumiem mūsu pienākums ir izvest šādu te procedūru. 13. 13. reglamenta pants paredz, ka priekšsādētāja amata kandidāti ir, ir, viņus var ierosināt vai nu no politiskās grupas vai 40 deputāti. Un saskaņā ar reglamentu mēs esam saņēmuši trīs kandidatūras priekšsādētāju amatām. Starp citu, es jau vakardien jūs ar tām iepazīstināju, tomēr, eh, lai būtu kārtība, es nosaukšu vārdus. Sniegšu Devas kungs. Lūdzu, piecelieties, Devas kungs, lai visi var jūs redzēt. Pan Martin Šulc, pārdo prošē. Martin Šulc. Šulca kungs. I pani Diana Wallis. Un e, Diana Wallis skundze. Chciałem zaznaczyć, że kandydaci poinformowali. Tagad es atļaušos piezīmēt, e, ka kandidāti mani informēja par to, ka viņi piekrīt kandidēt. Un tagad lūdzu palieciet savās vietās, jo lielākā daļa rīkojumu es e, tātad teikšu poļu valodā. Tas nozīmē, ka ja jūs izkustēsieties no vietas bez austiņām, e, tad jūs nezināsiet varbūt, kas ir jādara. Saskaņā ar 14.1. punktu uh, kandidāts ir ievēlēts tad, ja viņš ir saņēmis uh, absolūto vairākumu no derīgajām balsīm. Es atkārtoju absolūto vairākumu no derīgajām nodotajām balsīm. Neaizpildīti vai nederīgi biļetēni netiks pieskaitīti pie nodotajām balsīm. Es domāju, ka tas ir vienkārši skaidrs un saprotams. Un tagad eh, vispirms es gribētu izlozēt astoņus kolēģus un kolēģis, kuriem būs eh, balsu skait, jāveic balsu skaitītāja pien, pienākumi. Tas notiek izlozes kārtībā. Un eh, lozēti tiek visi, izlozē piedalās visi balstiesīgie deputāti. Tā ir vēlēšanu urna ar deputātu vārdiem. Un te nu man ir tā tad lapiņas ar attiecīgajiem vārdam. Porcelino? Porcelino, lūdzu. Uh, eh, Kolīgi Borselino. Madam. Borselino kundze, vai jūs piekrītat? Jā, paldies, viņa piekrīt. Uh, Tātad pirmā ir Porcelīno kundze. Sogur, sogur. Sogurs. Šogur. Vai nu ir šogurs? Please stand up, if I could ask you. Lūdzu, piecelieties, ja jūs varētu lūgt. Vai jūs piekrītat? Labi. The next will be. Nākamais. Štīlera kungs. Štīlera kungs vai kundze? Štīlera kundze. Lūdzu, Štīlera kundze. Vai šī, vai šī? I... Uh, do you agree? Thank you, Mr. Do you agree, madam? Paldies, bet es tomēr nor. Es tomēr noraidu. Uh, E, šo iespēju, nepieņem to, tātad nevēlos ieņemt šo godpilno pozīciju. Atvainojiet. To, bet apsveicu jūs ar gaidāmo bērniņu. Jā, labi, tālāk. Tātad, acīm redzot, mums ir vajadzīgs aizstājējs. Kas jūs aizstāj šajā pozīcijā? Lieliski! Un tā ir Panajotovs kundze. Panajotov, do you agree? Vai piekrītat? Jā, lieliski. Paldies. Nākamais vārds. Rūles kungs. Nav klāt. Nu, tā tad mums ir vajadzīgs aizstājējs. Kāds cits viņa vietā. Pots! Pots. Kungs vai kundze? Pats kungs piekrīt. Liels paldies! Nākamais. Borisa kungs. Piekrītat? Nē? Labi. Priekšsēdētāja kungs, es pat labam eh, gatavoju eh, tikšanos ar Kazahijas opozīciju un man ir jāpiedalās šajā sēdē. Take another person. Uh... Labi, tad mums ir vajadzīga cita persona. Bagel kungs vai kundze. Vai piekrītat? Lieliski saka Bagel kungs. Nākamais. Kalinovski kungs. Vai piekrītat? Lieliski. Tālāk. Kalfina kungs. Vai piekrītat? Paldies jums par to! Un visbeidzot, visbeidzot, Prelo Rodvigas kungs. Kur gan jūs esat šeit zālē? Piekrītat? Jā, labi. Nu tātad, godātie kolēģi, ļaujiet man jums izskaidrot, kādi būs turpmākie soļi vēlēšana procedūrā. Tagad es uh, lūdzu visus deputātus, kuri tika izlauzēti par balsu skaitītājiem, nākt šeit uz priekšu un apsēd, apsēsties pie prezidija galda. Tātad astoņas kolēģis un kolēģi tiek lūgti nākt priekšā pie prezidija galda tādā kārtībā, tā kā tie tika ievēlēti. jo viņi būs atbildīgi par attiecīgajām urmām. Borsalino kungs AB, Cogo kungs CE, Panajatovs, F un H, Pots, I un K, Pago, LM, Kaļinovskis, NR, Kalvins, S. Guerrero Rodriguez te uz zemi. Tagad es lūdzu astoņus, šos astoņus kolēģus eh, nākt šeit priekšā. To be together with me for a few minutes. Just... Lā, tā, lai jūs varētu būt ar mani kopā pāris minūtes. Dariet to tieši tagad. Lūdzu, kolēģi, ierodieties šeit pie manis. Kolēģi, lūdzu, lūdzu, nāciet šurp un nostājieties šeit man aiz muguras. It, it, it Uh, trīs kolēģi tomēr vēl trūkst. Urnu uzraudzītāji, trīs, trīs urnu uzraudzītāji vēl pietrūkst. Lūdzu, nāciet šurp. Šeit seši ir jau ieradušies, bet nē, tagad trūkst vēl divu tomēr. Proszę Państwa, So? Proszę Państwa, czytam teraz precyzyjnie instrukcję. Kolēģi, kolēģis, e, tagad atļaujiet nolasīt norādījumus saistībā ar vēlēšanu procedūru Jūs eh, jau esat savā pastā saņēmuši šo ziņu, un es, eh, kurā jūs eh, tikāt lūgti ar to iepazīties, bet varbūt, ka visi nepaspēja izlasīt šo tekstu par vēlēšanu procedūru, tāpēc es paskaidrošu papildus. Vispirms tiks izdalīti biļetēni un aploksnes. Biļetēni un aploksnes, jā, tos var izdalīt praktiski jau tagad. Lūdzu, jūs varat sākt izdalīt biļetēnu un aploksnes. Pilnīgi visiem deputātiem, bet vispirms uzklausiet tomēr instrukcijas, ko vēlos jums dot, un tad varēsim pāriet pie balsošanas. Un tagad par vēlēšanu procedūru atgādināšu vēlreiz. Lai biļetens būtu derīgs, un lai vēlēšanu rezultāti stātos spēkā, ir nepieciešams absolūtais vairākums no derīgajiem biļetēniem. Trzymaniu kart do głosowania. Proszę o zaznaczenie. Pēc tam, kad būsiet saņēmuši biļetēnus, tad es jūs e, lūgtu e, atzīmēt lodziņu pretī attiecīgajam vārdam. Jūsu kandidāts Tas nozīmē, ka jums ir jāliek lodziņā pretī jūsu kandidāta vārdam kāda zīme. Jūs drīkstat balsot tikai par vienu kandidātu. Tiklīdz jūs būsiet likuši krustiņu pie diviem vai trijiem kandidātiem, tad biļetēns būs eh, nederīgs. Tāpat arī tad, ja uz biļetēna tiks eh, ierakstīts vēl kaut kas cits, arī tad tas būs nederīgs. koriģēt labojumus jūs varat izdarīt tādējādi, ka jūs paņemat jaunu biļetēnu, ja vien esat atdevuši atpakaļ veco nederīgo. Lūdzu, palieciet tagad savās vietās. Ja tylko otworzę za, głosowanie w pewnym momencie, a potem je zamknę. Es, uh... Tikai eh, teikšu, ka vēlēšanas ir sākušās un vēlēšanas ir slēgtas, un eh, deputāti, kuri piedalās balsošanā, tā kā viņu vārdi ir jāierakstā protokolā. Tāpēc es eh, jūs lūdzu parakstīties sarakstā, kas ir izvietots pie attiecīgās urnas. Tāpat es gribētu jūs lūgt Uh, apliecināt savu personu ar kādu personas apliecību. Biļetēni pēc tam ir jāievieto aploksnēs un jāiemet urnās kopā ar aploksnēm. Pirms ielikšanas aploksnē biļetēni ir jāpārloka. Balsu skaitītāji pēc, uh, balsos pēc tam Eh, es saprotu, ka ir jautājums par procedūru. Šlīterkungs, lūdzu. Yes, Jā, priekšādātāja kungs, saskaņā ar reglamentu kandidātiem taču bija jādod uh, atjaunot, atsvaidzināt deklarāciju par ekonomikas interesēm. Par to mums bija jāinformē tagad pirms vēlēšanām, vai ne tā? Tak, e, to te sprawy zostały także formalnie sprawdzone. Jā, tas ir attiecīgi noregulēts un apstiprināts saskaņā ar jauno rīcības kodeksu. Mums ir trīs laik, mēnešu laiks tam paredzēts. Un tagad e, sākām vēlēšanu procedūru. Lūdzu, dodieties pie urnām. Very good.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

Dear friends, I will check if you... Godātie draugi, gribu pārliecināties, ka esat pabeiguši balsošanu. Vai esat visi nodevuši savas balsis urnās, Borsalino kundze? A. Urna. Vai te darbs noslēdzies? Borsalino kundze. Vai pie urnas A visi ir nobalsojuši? AB urna. Vai esat pabeigusi darbu, jeb nav vēl noslēdzies balsošanas darbs? Okay. Labi, jūs acīm redzot nākat šurp. Tālāk. Urna CE Šogorkungs. Vai darbs ir noslēdzies? Jā, darbs ir noslēdzies. Ļoti labi. Tālāk. Urna FG. Panajotovs kundze, vai darbs ir noslēdzies? Vai darbs ir noslēdzies? Not yet. Okay. Vēl nē. Labi, pagaidīsim, pagaidīsim. Labi. They are allowing uh, Mrs. Jana Kutu. Great, great. We will wait. Nu tā tad pagaidīsim vēl nedaudz. Box A. Tātad urna AB arī šobrīd tiek nesta jau šurp. Lieliski. Paldies jums! Uh, Mr. Paul. Tālāk. Potkungs. LM urna. Darbs noslēdzies, jā, ļoti labi, lieliski. Tālāk. Bagalkungs. NO urna. Darbs noslēdzies šeit, jā, ļoti labi. Kalinovskī kungs. Kas notiek pie S urnas? Vai esat pabeiguši darbu? Jā, ļoti labi. Labi. Kalfinkungs. Es urna. Vai darbs noslēdzies? Seši nav nobalsojuši. Kas notiek pie TZ urnas? Perelo Rodrīgas kungs. Darbs noslēdzies? Jā, darbs noslēdzies. tagad vēlētos vaicāt, vai kāds vēl ir palicis tāds zālē, kas vēlas balsot? Jeb visi ir nobalsojuši? Nē, visi ir nobalsojuši, lieliski, balsošana noslēgusies. Līdz ar to balsošana ir slēgta. Es lūdzu balsu skaitītājus sapulcēties zālē ar 101, lai izskaitītu balsis sēdē pasludinu pārtraukumu. Eh, sēde tiks atsākta pēc eh, zvana. Un jūs redzēsiet arī informāciju ekrānos. 30, 40 minutes. So you should... Tātad pēc 30, 40 eh, minūtēm apmēram turpināsim sēdi. Šķiet apmēram 40 minūtes varētu būt pārtraukums sēdē. Paldies!